Deus, señor presidente. Señor komisārio, kolēga. Komisāra kungs, kolēģi, labrīt. Mēs atklājam šī rīta darba sesiju un atbilstoši darba kārtībai pirmās debatas